Labvakar, dāmas un kungi! Man ir īsts paziņojums pašā sākumā. Esmu saņēmusi pieprasījumu no Tautas partijas grupas, no Progresīvās uh, alianses uh, pieprasījumu, no Konservatīvās un Reformistu grupas, uh, no Brīvības un Reformistu grupas, kā arī no Zaļajiem priekšlikumus komitejām uh, un delegācijām. Šo priekšlikumu saraksts tiks iekļauts sanāksmes protokolā. Un, ja iebildumu nebūs, eh, kad protokols tiks apstiprināts, tad eh, visi šie posteņi būs sadalīti atbilstoši priekšlikumiem. Tagad nākamais darba kārtības punkts.